Ļoti labi. Kamēr eh, aicinam budžeta komitejas kolēģis apsēsties, Žan, ielieciet kārtītī, mums būs balsojums, testa balsojums vispirms. Tad mums ir nepieciešams pieskaitīt vēl vienu balsi. Vispirms pārbaudām. Nē, nepieciešams pagaidīt. Vai kā to? one. One more. One more. We have to check the quorum. Mm. Ah, il faudrait quand même le vérifier, non On n'est pas obligé de vérifier So the, the vote is open for a test, for a test. Tātad pārbaudas balsojums. 26 26. Ah bon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 Tā tad direktora un direktora vietnieka ies, iecelšana, un tās ir divas komitejas, un balstoties uz neformāls uzklausīšanas vienbalsīgo, vienbalsīgo lēmumu, tad priekšsēdētāja konferencē ir ieteikts Laslo Andoru iecelt kā neatkarīgu FC valdes, uzraudzības valdes locekli. Tas bija vienbalsīgs lēmums, un tagad, protams, es vēlētos apsveikt Lāšlo, bet tagad pārējām pie balsojuma. Multerer the... kungs, uh, eh, Viljams Multerers tiks, uh, tiek pārvēlēts uh, kā FC rīkotāja direktors. Aizklāts balsojums, sākam balsot. Vote is open. Mine is not secret. <laughs>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 Jā. Ok, we close the vote. Beidzam balsot. 44 pār, 2 pret, 6 atturas. Kandidāts ir apstiprināts. 45 pār. Viena papildus balss. Nākamais. Iljana Cenova ievēlēšana rīkota direktora vietnieka amatā. Sākam balsot. Aizklātais balsojums. We close the vote. 44. Beidzam balsot 44 plus 1 par, 3 pret, 5 atturas. Apsveicam Janu Cenovu. Tāpat arī Andoru kungu apsveicam. Pirms noslēdzam mūsu sanāksmu, mums ir jāpieņem protokols no 2. jūlijas sanāksmes Pieņemts, paldies! Noslēdzam šo īso, bet ļoti efektīvo sanāksmi. Bye bye, Robert. Bye bye.